Nepāles reģistrāciju. Mēs turpināsim šo uzraudzības procesu un skatīsimies, kā process attīstīsies tālāk. Paldies komisāram. Diskusija beigusies. Balsošana notiks tūlīt pēc tam, kad pabeigsim savu trešo punktu - situāciju Zimbabvē. Un tagad došu vārdu Vaškas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Ne jau pirmo reizi mēs eh, spriežam par Mugabes kunga vadošo partiju. Nu, jau 2008. gadā mēs pieņēmām rezolūciju, ar kuru tika eh, piespriestas sankcijas Mugabes režīmam. Kā vienmēr, eh, pamats bija cilvēktiesību pārkāpumi, ko veids šis režīms. Atkal ir notikušas iebiedēšanas, uh, Eh, politisko pretinieku aizvešanas un tā tālāk. Mugabe un eh, viņa partija baidās no konkurences politiskajā cīņā, viņi baidās zaudēt varu, baidās no tā, ka mm, būs sankcijas par teroru, kas ir ilgis gadiem ilgi un kas ir novedis arī pie valsts izlaupīšanas. Mēs ceram, ka ar šo rezolūciju mēs varēsim panākt uh, te terorizētās tautas Zimbabvē atbrīvošanu. Roberta Mugabes nominētās vēstnieces Eiropas Savienībā pieņemšana šeit runātu pretī mūsu centieniem. Tieši tā, tāpēc mēs eh, vēlamies eh, arī šādā veidā vērsties pret demokrātijas apspiešanu Dienvidu Āfrikas reģionā. Vārds Džefrijam eh, Van Ordenam. Paldies, priekšādētāji! Tā kā esmu darbojies šajā parlamentā jau kādus 12 gadus, es varu teikt, ka jau visu šo laiku esam centušies eh, palīdzēt eh, Zimbabves tautai, lai viņiem būtu labāka dzīve un arī cerības uz nākotni. Es domāju, ka ir skaidri trīs punkti. Pirmkārt, eh, kamēr Mugabe paliks pie varas, uh, un viņam palīdz tikai pavisam neliels elements viņa partijas ZANU PF, kamēr viņš turpinās izlaupīt šo valsti, izredzu uz pārmaiņām nebūs. Un otrkārt, tieši eh, Zimbabves tautas rokās ar savu kaimiņu palīdzību, un it īpaši Dienvidāfrikas palīdzību, ir iespēja nodrošināt šīs pārmaiņas. Un iespējams ir saskatām kustība pareizajā virzienā. Jūs varat pateikt, ka tad, kad Mugabe ir uztraucies, viņš sāk krist panikā. Uh, viņa bruņotie vīri uzlu, uzbrūk visiem, ko viņi uzskata par pretiniekiem. Šķiet, ka Zano PF it kā piedalās koalīcijā, bet pēdējo dienu laikā MDC darbinieki un arī cilvēktiesību aktīvisti tiek piekauti un arestēti. Mugabe ir ļoti uztraucies. Viņš redz, kas notiek ar viņa draugu Kadafī, un pirms nedēļas 31. martā Dienvidāfrikas attīstības kopiena, kurā ietilps Dienvidāfrika un visas eh, Zimbabves kaimiņu valstis, ir beidzot paudusi savas bažas par vardarbības uzliespojumiem Zimbabvē. Tā ir aicinājusi apturēt šo vardarbību, ir aicinājusi politiskās vienošanās īstenošanu un ir aicinājusi izstrādīt, izstrādāt ceļu karti godīgām vēlēšanām Zimbabvē. Pašlaik šī komanda atrodas Hararē. Eiropas Savienībā vajadzētu intensificēt savu iesaistīšanos, vajadzētu izmantot visu savu politisko ietekmi Dienvidāfrikā, lai nodrošinātu pārmaiņas Zimbabvē un lai varētu organizēt kontrolētas vēlēšanas, lai iebiedēšana beidzot beigtos. Ja nebūs šādu reālu pārmaiņu, ierobežojuši pasākumi tīpaši attiecībā uz Mugabi ir jāsaglabā. Eiropas Savienībai nekādā gadījumā nevajadzētu akreditēt Mugabes vienpersoniski iecelto vēstnieci. Ir jānodrošina tiesiskums un patiesa demokrātija, un kamēr tas tā nebūs, eh, starptautiskajai kopienai un Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt mm, palīdzību. Paldies, man ordena kungām. Nākamā runātājs Argentīnī kundze. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Apmēram desmit gadus esmu strādājusi pie situācijas Zimbabvē, esmu darbojusies eh, organizācijā Amsterdamā, esmu sadarbojusies ar cilvēktiesību aktīvistiem gan Nīderlandē, gan Eiropā, esam centušies visus savest kopā ne tikai lai uzklausītu cilvēkus un to, kas viņiem ir sakāms, bet lai patiešām ieviestu reāls pārmaiņas Zimbabvē. Viens no cilvēkiem, ar ko esmu tikusies, ir Ivo Šikomo, par kuru mēs runājam arī mūsu rezolūcijā. Viņš ir cilvēktiesība aktīvists, viņš ir liels entuziasts un nekad nav zaudējis savu optimismu. Tieši šāda veida cilvēki ir arī mūsu rezolūcijas adresāts. Es nedomāju, ka Mugabi uh, uztrauktu mūsu rezolūcija. Viņš un viņa kolēģi vienkārši vēlas uh, turpināt uh, iesākto. Es domāju, ka mums būtu jānodrošina, lai Kimberlijas uh, process konflikta dia, dim, dimantiem tiktu pietiekami īstenots un lai šādi dimanti, kas nav certificēti, netiktu pārdoti. Zimbabvē e, dimantu ieguvēji tiek izmantoti bērni, darbinieki tiek represēti. Mūsu iesaiste Zimbabvē visiem ir labi zināma. Taču ik pa laikam mums ir jāpiemin šādi cilvēki, ko es pieminēju savā uzrunā. Paldies, Ojulandas kundze. That... Uh, Paldies, priekšādātāji. Cilvēktiesību situācija Zimbabvē ir ļoti satraucoši pasliktinājusies pēdējo pāris mēnešu laikā, un tā rezultātā radušās bažas ir tieši saistīts ar ZANU PF un Nacionālās vienotības valdību. Eiropas parlamentam tūlīt pat jāpieprasa izbeigt politiskās opozācijas sodīšanu un represijas, arī tās, kas tiek izvērsts ar cilvēktiesību akt aktīvistiem un NVO, kas tiek, piemēram, nemitīgi kratīt un pakļaut dažādu veidu kriminālu vajāšanai. Visas saiknes ar Mugabe režīmu ir jāizbeidz Un jā, jā, jā, jā, tas jāturpina tikai tajā brīdī, kad jūtam, ka Zimbabvē tiešām nojaušams reāls pārmaiņas. Jāļauj Zimbabves iedzīvotājiem izteikties, jāļauj viņiem runāt bez nebaidoties no tūlītais spīdzināšanas un pakļaušanas krimināla vajāšanām. Un tie savukārt, kas ir pacietuši politisko, kas ir īstenošo politisko vajāšanu, tai tie ir jāsauc pie atbildības un jāsoda. Paldies, saka priekšādātājs tālāk Gomešs kundze, lūdzu. Represijas Zimbabvē skaidri liecina, ka tur ir problēmas, ka tās nav zudušas. Starptautiskajai sabiedrībai arī Dienvidāfrikas attīstības organizācijai mm, vajadzētu iejaukties. Mēs nevaram atļaut šo arestu turpināšanos darbības pret NDC apstāvjiem ir nepieciešams ievērot cilvēku tiesības pirms notiek vēlēšanas. Cilvēktiesību fórums ir pārmeklēts, tika meklēta kāda graujoša literatūra, ir arestēti cilvēki, jaunieši, un šī vardarbība pieaug intensitātē. Tā vietā, valdībai. Vajadzētu spērt citus soļus, viņiem vajadzētu pievērst daudz vairāk uzmanībai citur un skatīties, kas notiek arābu pasaulēs un sekot tam. Paldies! Kelikungs. Vispirms es gribētu teikt, ka runāju kolēģi vārdā, kam bija jārunā šeit. Runājot par šo tematu, par faktiski par visiem trīs tematiem. Šis ir viens, pie kur mēs atgriežamies regulāri. Mugabe kungs ir pārāk ilgi uz politiskās skatuves, ļoti diktatorisks un brutāls cilvēks, kas vēršās pret saviem oponentiem ar varu. Uh, Nacionālās vienotības valdība, kas tika izveidota, it kā veda uz demokrātiju, un pēdējos mēnešos ar šo iebiedēšanu un arestiem un cilvēku pazušanas gadījumiem droši vien ir notikušas arī kādas slepkavības. Mums nav pieņemams šāds tik stāvoklis. Arī nevalstiskās organizācijas ir pakļautas vardarbībai, cilvēki tiek arestēti, aizturēti, ir jāspēr kādi soļi pret šo diktatoru. Un kā Van Ordenkungs teica, vismaz Āfrikas Savienībai vajadzētu izteikt savu nosodījumu, un tas mums Eiropas Savienībā uh, ļauj pievienoties viņiem un mēģināt izdarīt jebkādu iespējamu diplomātisku spiedienu, lai nodrošinātu, ka pirmkārt Mugabes kungs beidz šos arestus un slepkavības, un otrkārt, lai tiktu pieņemta konstitūcija, kas garantotu cilvēku brīvību un kas novestu pie patiesas demokrātijas un patiesām vēlēšanām. Paldies! Paldies, Gelikungs, Tavareškungs! Paldies! Mēs visi zinām, ka 2008. gada vienošanās un 2009. gada tās pārskatīšanās par eh, varas dalību, dalīšanu nebija ideāla vienošanās. Tas bija tas, kas bija iespējams tajā brīdī, un zināmā mērā varēja glābt situāciju. Mugabe kungs, protams, ir darījis visu, lai torpedētu šo vienošanos, āresti, fiziski iespaidošana, Un opozīcijai tagad ir vairākums parlamentā. Pirms dažām minūtēm parādījās ziņas, ka ir bijuši vardarbīgi uzbrukumi cilvēkiem no NDC. Acīm redzot, Eiropas Savienībai nevajadzētu aizmirst par situāciju Zimbabve. Tā nedrīkst pieņemt nosūtīto vēstnieci, un mums ir jāpanāk, ka Mugabe kungs un viņa līdznieki īpašumi tiek aizturēti. Paldies! Kočmanē kungs! Paldies, dāmas un kungi! Cilvēki Zimbabvē neustvers labi mūsu diskusiju. Uh, Viņiem ir brīvdienas. Un viņi tās nespēs izbaudīt. Pilsoņi, diemžēl, nespēja piedalīties demokratizā procesā. Varas dalīšanas līgums, jeb ja vienošanās var, protams, nest kādas pozitīvas augļus, ja ir zināmi nosacījumi. Viens no šādiem nosacījumiem ir tāds, ka cilvēktiesību situācija uzlabojas. Tāpēc mēs ar šo jautājumu nodarbojamies. Piemēram, var domāt, vai kādas ierobežojošas darbības ir efektīvas, taču mēs nevaram pakļauties situācijai, ka, ja cilvēki neparaksta šos dokumentus, tad viņi tiek pakļauti represijām. Paldies! Arsens kungs. Paldies priekšādātāji! Mugabes partija un to izmantotie mehānismi, tiek atkal, tieši tāpat kā cita deputāta to jau teica, vēršas pret visu, kas ir par demokrātiju, pret visām demokrātisku raksturu partijām. Un e, tas tāpēc, ka, lūk, demokrātiskās partijas šobrīd mēģina cīnīties par šīm pārmaiņām ceļu uz demokrātiju. Tas, kas notiek Āfrikā, e, ir līdzis mums daudzkārt iejaukties procesos Nu, tas, piemēram, notika arī šīs valsts pašas izveidošanas sākumā. Bet toreiz mēs apturējām mēs nepalīdzējām eh, pāriet uz demokrātiskām iz, izmaiņām, jo tas bija mūsu ekonomiskajās interesēs, bet tagad mums vajadzētu tomēr ļaut nodrošināt šajā valstī demokrātiskas vēlēšanas, jo tieši šajā valstī un tieši šobrīd ir īpaši svarīgi uh, atcerēties arī mūsu pašu vēsturi, atcerēsimies diktatoru, kas pastāvēja Grieķijā, un ir ārkārtīgi svarīgi saņemt nosodījumu no starptautiskās sabiedrības, jo tas var dot cerības garu šiem pretošanās kustības dalībniekiem. Uh, Un tāpēc mums ir jāturpina savs darbs šeit un jāstāv, jāpauž nosodījums Mugabem atkal un atkal un jādomā par visiem veidiem, kā palīdzēt Zimbabves eh, brīv, brīvības kustībai, tā lai tā spētu virzīties ceļā uz demokrātiju. Paldies, Tānuka kungs, ECR grupas vārdā priekšādātāja. Eiropas Savienība atbalsta Kimberlī procesu, kur mērķis ir e, novērst šos asin, asins dimantu, dimantu nonākšanu tirgu, bet jāsaka, nesen attīstība Zimbabvē ļoti satraucoša, un Kimberlī procesa priekšādātājs Matju Jamba no Demokrātiskās Kongo republikas ir nolēmis vienpusēji un bez konsultācijām ļaut e, laist tirgu Zimbabves dimantus no Marange dimantu raktuvēm, bet šī, šo, šīs dimantu raktuvas pārņēma Mugabe ar saviem sabiedrotajiem, pieejami jau sen un izvērs represiju pret to darbiniekiem. Tur eh, notiks spīdzināšanas, izvarošanas un vietēji iedzīvotāji daudzkārt arī tika nogāvot. Un šie paši dimanti, eh, kurus tagad Mugabe varēs pārdot, palīdzēs viņam tikai noturēt šo Mugabes režīmu. Uh, un arī ZANU PF varu. Un tāpēc es gribu aicināt Eiropas Savienību, kas taču ir daļa no Kimberlī procesa, beidzot šo skandālu pacelt starptautiskā līmenī, tā lai šāda veida lēmumi tiktu pieņemti vienprātīgi un nevis vienpusīgi. Turklāt es jau sen aicinu līdzīgu veidu certifikācijas sistēmu izvērst attiecībā uz citiem dabas resursiem, kas tiek iegūti Āfrikā, lai izvairītos no tā, ka nežēlīgas valdības pārdod izēvielas, lai pēc tam iegādātos ieročus, ko vērst pret savu tautu es priecājos, ka NVU, kas ir dibināts Londonā, ir e, vērsies pret šo jautājumu un arī KSV administrācija cenšas tagad šobrīd pieņemt attiecīgus tiesību aktus. Paldies, paldies, saka priekšādātājs Tāna kungam, tālāk Predskungs, lūdzu. Liels paldies priekšādātājai. Iesākumā gribēju teikt, ka katru reizi, kad dzirdu pieminam Robertu Mugabes vārdu, man jādomā par Čaušesku, kas bija Rumānijas uh, diktators 80. gados kopā ar Kadafi, arī Mugabe ir bija Čaušesku biežs viesis un ciemiņš. Es ļoti labi zinu fa šo faktu, tāpēc, ka e, šī vārda pieminēšana man atkal atgādina par saikni, kas šobrīd joprojām pastāv starp Mugabi un Kadafī. Un es domāju, ka Mugabi kaut ko no Čaušesku ir mācījies. Viņš ir mācījies to, ka ir vajadzīgs izmantot bruņot spēku pret sabiedrību, un tad pilsoniskā sabiedrība neko nevar darīt. 19. februārī, piemēram, līdzīga veida mm, rīcība notika. Šie cilvēki, kas tika aizturēti, tika apsūdzēti valsts nodevībā un viņi tika notiesāti uz nāvu. Lūk, kāds sots viņus gaidīja. Viņa vienīgā vaina, ko viņi bija īstenojuši, bija tas, ka viņi bija skaļi izteikušies par to, kas notiek šobrīd Eģiptē un Tunisijā. Un Mugāmas režīms e, izmanto šo principu. Viņi it kā organizē šīs vēlēšanas, bet mums vajadzētu atbalstīt atbilstīgu vēlēšanu organizēšanu. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu brīvā mikrofona ietvaros es aizkundzē, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Eiropas Savienība un tās ārlietu ministru padomu pieņēma rezolūciju par Zimbabvi. Sakot, ka viņi vēlas paturēt spēkā sankcijas eh, un sakot, ka nav bijis pietiekami liels progress valstī, kas ļautu tās atcelt, nav izpildītas prasības par reālu progresu nodrošināšanu e, šajā nolīgumā par varas dalīšanu. Mugabe neko nav darījis, viņš joprojām valda vienpersoniski ar saviem militārajiem spēkiem, cīnās pret jebkādu opozā, opozīciju. Esam dzirdējuši par spīdzināšanas un gadījumiem un nogalināšanu. Eiropas Savienības sankcijas jau nav vērstas pret Zimbabves iedzīvotājiem. Jo tāpat laikā Eiropas Savienība ļoti daudz humanās palīdzības nodrošina tieši iedzīvotājiem pārtiks veidā un citu, uh, citu aprīkojumu veidā. Jānodrošina vispirms drošas vēlēšanas, un tāpēc ir vajadzīga arī novērošanas misija. Paldies! Tālāk došu vārdu Geringerai Daudenbergas kundzei lūdzu. Teraz. Dziękuję bardzo. Od naszej ostatniej debaty na temat Zimbabwe. Paldies, priekšādātāji! Lūk, šīs ir pēdējās šīs dienas, de, iepriekšējās debatas Zimbabvē šasinājās oktobrī, nekas nav mainījies, šai valstī joprojām bezdarbs ir 90%, vidējais dzīves ilgums ir mazliet e, pār 40 gadiem, valstī nav nekāda veida piekļuvs iedzīvotājiem pamatu pakalpojumiem, un mēs skaidri redzam, ka šī vispārējā politiskā no, no, no nu, vienošanās arī nav tikusi izpildītā, nav attaisnojusi uz to liktās cerības. Situācija Zimbabvē nav mainīsies, bet ir mainīsies situācija ap šo valsti, ārpus tās. Nu, lūk, un tas jāskata konkrētajā kontekstā, piemēram, Ziemeļāfrikas valstu notikumiem. Protams, ka distance tīri geogrāfiski šeit ir ārkārtīgi tāla, bet tas, kas, piemēram, norisinās šobrīd Kodivudārā, tomēr liecina, ka šīs kustības Āfrikas ziemeļos spēj iet pāri geogrāfiskiem attālumiem un ietekmēt valstis arī citur. Pirmām kārtām Mums jā, jādara viss iespējamais, lai apturētu jebkādu tālāku varas piemērošanu pret demokrātisko opozīciju. Pirms pusgada es teicu, ka Zimbabve nevar atļauties radīt, eh, radīt mākslīgas problēmas, ka tai ir tās jārisina. Paldies, tālāk Busaikungs izteiksies. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es eh, biju daļa no delegācijas, kas strādāja pie šī jautājuma un domāju, ka Štons kundze neizrāda pietiekami spēcīgu nostāju attiecībā uz visām šiem patvaļīgiem arastiem un pārkāpumiem, kas tiek iznot Mugāmas režīmā. Es domāju, ka viņi ir jāpieprasa, ja nu, lai nu, tik nodrošināts pamat brīvības un pamattiesības. Jo taču gal galā šis režīms, tīri vismaz oficiāli, ir uzņēmis zināmas saistības starptautiskā eh, mērogā. Uh, ir likumi, kas ir pieņemti, kas ir pretinā starptautiskām tiesību normām, un tie joprojām ir spēkā Zimbabvē, tie ir pilnīgi noteikti jāceļ. Un es turklāt arī domāju, ka Dienvidāfrikai vajadzētu darīt ko vairāk, lai izdarītu spiedienu uz šo valsti un tajā atgrieztos demokrātija. Paldies, saka priekšsādātājs. Šķiet dzirdēsim vēl rumāņus izsakāmies, jo tagad došu vārdu arī Bašesko kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Notikumi Zimbabvē ir signāls, eh, brīdinājums signāls attiecībā uz cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanos šai valstī. Eh, jūnijā paredzētas vēlēšanas, un Mago, Mugabe ir līdz ar to sācis īstenot iebiedēšanas kampaņu pret visiem iespējamiem kandidātiem. Eh, valdība kopā ar militāriem spēkiem vēršas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, un tas ir, šī situācija pasliktināsies pēdējos mēnešus. Šo situāciju nedrīkstam pieļaut un ar to samierināties. Uh, Mums gal galā ir jāspēj iepalīdz šai valsts izstrādāt demokrātisku konstitūciju, ir vajadzīgi jauni pamatlikumi, kas ļautu nodrošināt pārskatāmas un godīgas vēlēšanas. Tautsēmniecības situācija šajā valstī ir ārkārtīgi smaga prezidents at, atbalsta eh, raktuvi sektora nacionalizāciju kas, protams, ir galvenais ekonomikas eh, balsts Zimbabvē. Bet jāsaka, kā ārvalstu investīcijas šajā sektorā līdz šim ir eh, ļoti spēcīgas, un līdz ar to tās ir vienīgās spēj, spējušas nodrošināt valsts stabilitāti šai krīzē. Paldies, tālāk došu vārdu Repo kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. ZANU PF nav izpildījusi varas dalīšanas vienošanos. Zimbabvē nenotiek pārēj uz demokrātiju. Ir bailes, aresti, spīdzināšana, un tas viss pieaug. Esošajā politiskajā situācija traucē valsts progresu cilvēkus spīdzina par viņu politiskajiem uzskatiem, tai skaitā žurnālistu, ko spīdzina viņu uzskatu dēļ. Un mums jāatbalsta Zimbabves attīstība. Eiropas padome turpina ierobežošanas politiku pret Zimbabves valdību, tā saucamo melno sarakstu, un tas ir jāturpina līdz tam brīdim, kad mums būs pierādījumi un skaidrība, ka pārmaiņas valstī ir sākušās. Taču mums vajadzētu vienmēr domāt, vai šīs sankcijas nenāk par sliktu cilvēkiem. Paldies! Jūs pieredzēties runāt. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Jau kā bērns es uh, zināju uh, valsti Rodēzija. Mani rādi, manas eh, tēvmāsas darbojās šajās valstīs kā katoļu māsas, gan Rodēzijā, gan Dienvidāfrikā. Un es nedzirdēju kā bērns, ka Rodēzijā kāds ciestu badu. Tas, kas pašlaik notiek šajā valstī, ir pilnīgi neciešami. Uh, Zimbabve, iepriekš Rodēzija e, ir ārkārtīgi cietusi no diktatora Roberta Mugabes patvarīgās rīkošanās. Es pateicos kolēģiem, kas visu laiku šo tēmatu ieliek mūsu darba kārtībā. Ir patiešām neizturami, ka Roberts Mugabe tik ilgi terorizē savu tautu. Es ceru, ka mēs beidzot varēsim ieviest kārtību Āfrikas dienvidos, jo pretējā gadījumā šis cilvēks turpinās terorizēt eh, šo valsti. Paldies Desa kungam. Tagad došu vārdu Eiropas komisijas vicepriekšādātājiem Šefčoviča kungam, lai viņš mums paust. Paldies, priekšsēdētāji kungs. <laughs> Mēs visi piekrītam, ka situācija Zimbabvē cilvēktiesību jautājumā ir pārāk ilgi bijusi mūsu dienas kārtībā, un visas cerības uz kādu pozitīvu attīstību vienmēr tiek sagrautas ar politiskās represijas palīdzību. Un tieši tas ir tas, ko mēs vērojam atkal pēdējos mēnešos. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāturpina ierobežējošo faktoru uzturēšana pret šo valsti. Ir skaidrs, ka ar šādu žestu mēs vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir šī vienošanās, nacionālas vienošanās valdība un jaunas vēlēšanas un mums ir jāuzsver arī iespēja pārskatīt mūsu lēmumus, ņemot vērā situācijas attīstību. Eiropas Savienība ļoti satrauc politiskā vardarbība pēdējos mēnešos. 11. martā kopā ar 19 vēstniecībām Eiropas Savienība izteica savas rūpes un raizes par to, kas notiek. Vardarbība, iebiedēšanas. Šai sakarā mēs atbalstam SADEK samita rezultātus no martā kur komunikē ir aicinājums tūlīt pārtraukt vardarbību, ierobežošanu un uh, aicināts uh, Zimbabvē organizēt jaunas vēlēšanas, tiek piedāvāta arī palīdzība, lai šīs vēlēšanas tiktu organizētas demokrātiskā veidā, un tāpēc sadek ir paredzējusi arī cilvēkus, kas varētu piedalīties uzraudzības komitejā. Eiropas Savienība uzskata, ka Sadek un Dienvida Āfrikas piedalīšanās šī konflikta risināšanā ir ārkārtīgi svarīgs, jo to mēs varam atrisināt tikai reģionālā veidā. Dienvida Āfrikas republika ir tā, kas kopā ar Sadek varētu risināt šo konfliktu situāciju atrisināt. Viņi ir akreditējusi vēstnieku. Pat laban ir svarīgi uzturēt sakarus ar esošo valdību, taču Eiropas Savienība darbosies sadarbībā ar citām dalību valstīm. Eiropas Savienība sniedz vislielāko atbalstu Zimbabvei, attīstībai. Mēs esam pret režīmu, bet mēs cenšamies palīdzēt taudai. Un ap 360 miljonu paredzēti kā jau teicu, 2009. gadā mēs bijām lielākā donoru organizācija. Ir arī specializētās nevalstiskās organizācijas, mēs atbalstam arī pārvaldības reformas, taisa skaitā arī konstitucionālu reformu procesu. Cilvēktiesība programma ietver arī programmas cilvēktiesība aizsargātājiem un domājam, ka kopā viss starptautiskais spiediens varētu novest pie brīvām vēlēšanām un situācijas normalizācijas. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies komisāram. Debates par šo jautājumu arī ir pabeigtas un varam pāriet pie balsošanas. Vispirms balsosim par ai vai vai jautājumu. Ir seši priekšlikumi. Sāksim ar kopējo rezolūcijas priekšlikumu